iestāžu pārstāvi visi slavēja mūsu komitejas darbu, uzteica to. Mums ir notikušas vairāk ne e, ļoti liels skaits sēdi sešu mēnešu darba laikā, un paldies par uzticēšanos, ka pagarinājāt mums mangātu. Jā, novēlam jums tiešām veiksmīgu darbu, saka priekšsēdis. Vakardien Mēs no eh, priekšsēdus nolasīju 187. pānta pirmā punkta eh, interpretācijas saskaņā ar Konstitucionālu lietu komitejas atzinumu, un to esam apstiprinājuši saskaņā ar reglamentu 211. pānta 4. punktu, jo neviens nav pret to iebildes. Un tagad sāksim balsošanu. Balsojam par Moreiras ziņojuma makrofinanciālā palīdzība Kirgīzijas republikai eh, personālais balsojums sākam balsot.